Tas viss, lai atgūtu izaugsmi. Lielas paldies par uzmanību! Paldies komisāram Barņēkungam. Debates līdz ar to ir uh, pabeigtas. Nākamais punkts darba kārtībā ir vienas minūtes uzstāšanās pēc reglaments 150. panta. Pirmais vārdu saņems kolēģis Kukana kungs. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Dokumenti, kurus Eiropas komisija nesen publicēja par Eiropas Savienības paplašināšanu, sūtīs signālu šīm valstīm, kas vēlas iestāties, ka progress ir iespējams tikai balstoties uz faktiski sasniegto. Saskaņā ar šiem datiem tās valstis, kas spēja īstenot reformas, bija apmierināti, jo redzēja, ka pat pēc ilga nopietniem kompromisiem viņi daudz ko tomēr sasniedz. Un tie, kas to nevarēja izdarīt, tie racionālu dialogu vietā tikai izrādīja muskuļus. Uh, Un pagājis gads kopš eh, iepriekšējā ziņojuma, un tā bija svarīga informācija, ka šo darbu neveiks neviens cits, un ja viņi vēl ja eh, saviem pilsoņiem šo informāciju sūtīt, eh, tad viņiem ir jāuzņemas arī atbildīgi, nevis jārunā par kaut kādām mistiskajām grūtībām. Filim. Paldies kolēģim Kukānam. Tālāk. Blinkevičūtis kundze.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 Bezdarbs daudzās valstīs ir 30-40% līmenī. Tik tiešām ļoti daudz jauniešu nav darba šobrīd. Un kas mums eh, būtu darāms nacionālā un Eiropas līmenī, lai eh, varētu šo situāciju mainīt? Manuprāt, mums vajadzētu vispirms eh, strādāt pie nodarbinātības programmām, koncentrējoties uz jauniešu problēmām, lai veicinātu jauniešu nodarbinātību. Um, un nodrošināt arī sociālās un darba garantijas, tāpat arī veikt pētījumus, lai noskaidrot, uh, kādās profesijās nākotnē būs kadru trūkums un uh, izplatīt šo informāciju to jauniešu vidū, kas uh, tikai sāks savus studijas. Mums tāpat arī jāstrādā pie kvalifikācijas programmām, jāveicina uzņēmē darbību jauniešu vidū, sākot ar pasākumiem Ehm, nodokļa atvieglošanas jomā līdz pat informācijai par šobrīd spēkā esošām ES eh, programmām. Un tāpat arī prakses iespējas jāsniedz. Paldies Blinkvičuts kundzei. Tālāk Bilbao Barandikas kundzei vārds. El terrorismo de ETA reconocido. Jā, ETAs terorisms uh, ir tiešām atzinis, ka tam nav bijuši panākumi. 28. oktobrī 108. gadā bija pirmā demonstrācija pēc etas, pret ETAs terorismu. Lielākā daļa no baskiem teica nē ETAI. Šodien kad ir labāka apstākļi. Es vēlos 5. jūnija 2010. gada aicinājumu atsauk, atkārtot, proti, miera programmu šim apgabalam. Mums ir vajadzīgs miers, tādā veidā varētu uzlabot kopējo dzīvi un nedrīkstēt atkārtoties kļūdas, kas bijušas pagātnē. Ir jābūt tiešām pilsoniskai drosmē, jāsakās no atriebības, mums ir vajadzīga uh, taisnība, taisnīgums, eh, solidaritāte, tiesiska valsts, un es eh, ceru, ka tas viss izteica eh, cerību un pieprasīšu, lai aplaudē tam visam. Paldies! Nākamā runātājs Vinbārns Kundze. Paldies, priekšsarētāji. Es vēlētos uh, apsveikt Velsas regbija komandu par viņa lielisko sniegumu Jaunzēlandē notiekušajā čempionātā. Lepnā 3 miljonu iedzīvotāju nācija regbiju sauc par savu sporta veidu, un viņu nokļūšana pasaules pusfinālā ir tiešām liels sasniegums, un arī mūsu dzimtā valoda ir eh, mūsu lepnums. Daudzi eh, spēlētāji šajā komandē eh, sauc Velsas valodu par savu dzimto valodu. Un Tās ir milzīgs pienesums mūsu tautas lepnumam. Sports mūsu tautai ir uh, tas, ar ko mēs lepojamies, un tam vajadzētu arī kalpot Eiropas Savienībā un apsveicu vēlreiz Velsas komandu. Paldies, kolēģis Vinbans kundzē. Tālāk. Tavāreša kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pagājušajās nedēļās Portugālieši zaudē 40% no savām pensijām, piekdaļu no savām algām, un uh, ļoti daudzi no to, ka tika pacelti. Šī valsts atrodas patiesās grūtībās. 134% ir vairāk uh, investīcijas citās valstīs, piemēram, Nīderlandē, Eiropas Savienības valstī. 25 lieli portugāļu uzņēmumi, tur ir tā saucamās paskastīšu firmas, lai izveidos no nodokļu maksāšanas. Tas nozīmē, ka kāds arī gūs labumu no krīzes, un tas visiem, visiem iesaistiem pusēm atstās negatīvu ietekmi. Kopīga budžeta mērķi nav iespējami bez kopīgas budžeta politikas un eiro varbūt tādā veidā izgāzīsies. Jau tika teikts, ja e, debates balstās uz e, izaugsmu un nevis vienkārši uz pēļņas iegūšanu, tad e, Eiropa gūdās labākus rezultātus, un tagad krīze to visu apstiprināja. Neviens no tā nav izgājis kā uzvarētājs. Paldies, koļņi tavarišam, Teanda Filitis kungs. Paldies, priekšādētāji. Liberalizācija Izraēļas uh, eh, karēvja uh, Gilāta Šalīda atlaišana brīvībā uh, pret daudzu arābu atlaišanu, palestīniešu atlaišanu brīvībā, tas radīja optimismu un prieku abās pusēs. Mums šo pozitīvu faktoru vajadzētu izmantot, lai patiešām prasītu no Izraēlas konkrētu pieeju, spērt izšķirīgos soļus piemēram, izbeigt uh, gāzes sektoru izolāciju, atlaist palestīņu uh, gūstā saņemtos un uh, izbeigt šo kolonizācijas politiku. Tikai tādā veidā gūstekņu apmaiņa var veikt var rūpēties par to, ka uh, turpinās saruna process un tiek panākts uh, risinājumus, jo citādi šalita atlaišana brīvībā apmaiņā pret tūkstošiem Palestīnas gūstekņu var, uh, to var saprast tikai kā tādu iesākumu, kā pieju jaunai satuvināšanas procesam. Paldies kolēģim Tatafilidis tālāk, kolēģis Morgantī. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģis un kolēģi. Pagājušajās dienās uh, ir uh, teikts, ka Ķīna varētu klāt, uh, kļūt par uh, Eiropas un Eiro glābēju, tādu kā cēlo bruņinieku. Uh, tas daļēji tika teikts ar fatālistisku pieeju, daļ, daļēji optimismu. Kādā veidā gan Ķīna grasās palīdzēt Eiropai? Tas droši vien būtu navējošs dūriens, ko austrumi iegrūstu rietumiem. Es domāju, ka Ķīnas iejaukšanās jau ir labi izprogrammēta un pārdomāta. Eiropa vienkārši bez jebkāda plāna kaut kur tā virzās bezmērķīgi. Tieši Itālijā mums ir ļoti daudz Ķīnas investīcijas ļoti daudz ir uh, tur uzņēmumu, kas it kā mums vēlas palīdzēt, bet īstenībā viņi uh, vēlas sagraut mūsu sabiedrību. Paldies! Kolēģim Morganti, tālāk uz vienu minūti. Kolēģi Čidislevskas kundze. Paldies priekšēdētājiem. Daudzās dalību valstīs, gan valsts līmenī, gan vietējā līmenī un pašvaldību līmenī e, tika ierīkot tādu kā hārta lielajām e, ģimenēm. E, Šim lielajām ģimenēm jāsniedz atbalsts. Eh, ir pastāv dažādas iespējas sniegt atbalstu. Eh, šiem eh, cilvēkiem tā, tā tāds kārtītas ir, un viņi var piepazžās kārtītas, bet, diemžēl, mums nav pietiekami daudz noregulējumu, lai ģimenēm ir ar daudziem bērniem būtu iespēja izmantot dažādas pakalpojumus. Es ceru, ka gan Eiropas parlaments, gan Eiropas komisija pa, tiešām palīdzēs ģimenēm ar daudziem bērniem, lai radītu vismaz tādus pamatnoteikumus tādā saucamajā kārtē lielajām ģimenēm Eiropā. E, ir runa par to, ka Eiropas sabiedrībā ģimene ir vērtība un Eiropas e, kārta ģimenēm ar daudziem bērniem būtu par tādu efektīvu instrumentu, tādu, par, kas nāk par labu ģimenēm. Es ceru, ka komisija veiks spērs atbilstīgus soļus šajā virzienā. Paldies, kolēģi Kristīna Lebeskas kundze, nākamās kolēģis Kutaškungs europa adăpostește 25% din. Jā, paldies, priekšsarētāji. Eiropā ir 25% no visas pasaules mežiem. Eh, tas ir mūsu dārgums, mēs tā varētu teikt, Eiropā. Uh, Un šī daudzveidība ir jāaizsargā, tomēr šobrīd mēži tiek pastiprināti izcirsti, tīpaši Rumānijā, kur masīvā mērogā šādi pasākumi notiek ar atbildīgo iestāžu atļauju, kaut arī runa ir par eh, stingri aizsargātām teritorijām. Tas atstāja graujošu ietekmi arī uz augsnes eh, kvalitāti. Diemžēl Eiropas Savienība ir e, īst, ieviesuši, ieviesusi nepārāk labu uzraudzības uh, sistēmu, kas nenāk par labu situācijai. Mums šī uzraudzības sistēma ir jāuzlabo. Tāpat es arī uzskatu, ka mums ir jāuzlabo arī pasākumi, kas vērsti uz mežu aizsardzību Eiropas Savienībā, lai atstātos nākamajām paudzēm. Paldies! Jā, paldies Kutašs kungam. Tālāk Galager kungs, lūdzu. Uh, yesterday's uh, European Council meeting in Brussels, which is to resume on Wednesday, is a watershed. Jā, tātad uh, šis uh, bija tiešām pārbaudas brīdis visai Eiropas Savienībai. Eiropas Savienības līderiem bija jāmeklē risinājums, lai atrisinātu krīzes situāciju visā Eiropā. I, kā pat īrijā tas ir atkarīgs eh, no daudzām eh, lietām. Mums arī tikamies ar eh, savas partijas pārstāvjiem un centāmies vienoties par šo programmu un pārliecinoties, ka šī programma virzās uz priekšu un īrija mēģina iziet no krīzes. Un katrā ziņā atkopšanās, atvesļošanās ir atkarīga no ekonomiskās atvesļošanās. Un sagaidām, kā tas attiecībā uz uh, mūsu valsts parādiem tiks uh, risināts un īrijas valdībai ir jāapšauba Eiropas centrālās bankas sniegtais atbalsts, jo 3,5 miljārdi ir izsniegti negarantētos aizdevumos un jāpaldies Gelegara kunga tālāk Ždanoks kundze. Kolēģi, 20 gadi ir pagājuši kopš Latvijas augstākā padoma pieņēma rezolūciju, ar kuru Latvijas pilsonība tika piešķirta tikai tiem iedzīvotājiem, kura tiem tā bija 40. gadā, kā arī viņa pēcnācējiem. Viena trešā daļa Latvijas iedzīvotāju eh, nevarēja izmantot un nevar izmantot eh, pilnīgas politiskās tiesības. Tas ir unikāls eh, gadījums vēsturē. Parlaments atņēma daļai savu vēlētāju vēlēšanu tiesībai. Gribu uzdot jautājumu, vai situācija ir taisnīga, ka tik viens Eiropas pilsonis, kurš apmeklē Latviju, var piedalīties vietējās un Eiropas vēlēšanas, taču tajā pašā laikā būtiska daļa valsts e, iedzimto iedzīvotāju, kas nodzīvojuši Latvijā gadu desmitiem, nevar šīs e, tiesības. Es aicinu